Kolēģi, kolēģi! Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Proceso verbāle. E Esam saņēmuši sēdes protokolu vakardienas sēdē un arī tos tekstus, par kuri, kas tika pieņemti vakar, tie visi ir jūsu rīcībā. Vai ir kādi komentāri vai iebildes pret protokolu? Ja iebilžu nav, tad šis protokols tiek uzskatīts par pieņemtu un apstiprinātu. Durānas kundze lūdzu vārdu sēdes sākumā. Lūdzu, dod jums vārdu. Merci, Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka jums priekšā ir melna mape. Tajā ir runa par luks kino balvu. Jūsu uzdevums ir visiem būt par žūrijas locekļiem. Es gribētu jums atgādināt, kā notiek labākās godalgotās filmas izvēle. Es gribētu jūs aicināt nobalsot par vienu no šīm trim filmām, kas ir piedāvātas ši, šim konkursam. Uh, Melnajā mapē ir visa informācija par šīm trim filmām, bez tam ir arī DVD, kurā jūs redzat 2007. gada uh, uzvarētāju filmu. Tā ir iztulkota 27 dažādās valodās. Mūsu doma bija ļaut visiem Eiropas Savienībā ļaut noskatīties šo 2007. gada godalgoto filmu. Uh, jūsu uzdevums šogad ir pirmkārt noskatīties šīs trīs filmas, kas ir kandidātas godalgai, un otrkārt nobalsot par vienu no tām. Visa balsošanas procedūra arī ir aprakstīta jums izdalītajos dokumentos. Jūs varat noskatīties filmas 77. jūsu televīzijas kanālā vai arī šeit parlamentā. Šīs trīs filmas tiešām ir ārkārtīgi skaistas, visās tajās ir uzsvērts Eiropas vērtības, un jūs varat viegli nobalsot online vai arī aizpildot anketu par pirmo, otro vai trešo filmu. Es gribētu aicināt jūs ļoti aktīvi piedalīties šajā te pasākumā. Mm, tas ir pasākums, kas vērsts uz Eiropas vērtību un Eiropas kinematogrāfijas atbalstu. Es tiešām rēķinos ar jūsu ļoti lielu aktivitāti un jūsu atbalstu. Bez tam es gribētu pateikties kultūras komitejas priekšsēdētāja Dorisai Pakai, kas aktīvi iesaistījās šajā projektā, un arī viņa aicina jūs visus aktīvi iesaistīties balsošanā. Paldies! Liels paldies Durānas kundzei! Mēs esam saņēmuši mājas darbu nedēļas nogalē. Protams, ka mēs visi ļoti čakli ķersimies pie darba, bet tagad sāksim balsot. Saskaņā ar darba kārtību vispirms mums ir jābalso par Taņas Fajonas ziņojumu par trešo valstu sārakstu, kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas ir jābūt vīzām. Un trešo valstu sarakstus, kur pilsoņiem šī prasība neatiecas.